Hello and... Labdien! Atvainojos par kavēšanos, koledžas sēde ieilga. Dombrovska kungs, viceprezidents, tātad nolasīs secinājums par to, kas šodien ir pieņemts runājot par terorismu finansēšanas jautājumiem. Labdien! Šodien komisija pieņēma rīcības plānu, lai stiprinātu cīņu pret terorismu finansēšanu. Traģiskie notikumi pagājušajā gadu Parīzē un uh, uzbrukumi ārpus Eiropas Savienības rāda, ka mums ir nepieciešams cīnīties pret terorismu finansēšanas avotiem. Komisija ļoti intensīvi ir strādājusi, izstrādājot stratēģiju un gribētu pateikties komisāriem un komisijas darbiniekiem par piepūli. Ko tad mēs iesakām? Darbības plānu, kas ir ambicios un fokusēts tām jomām, kur Eiropas Savienība var būt ļoti aktīva un efektīva. Darbības trīs prioritātes - finansu plūsmu izpēte un izsakošana, avot konfliktu sagraušana un starptautiskās sadarbības stiprināšana. Pirmā prioritāte ir neļaut teroristiskām organizācijām pa, pārvadāt uh, dažādus finanses līdzekļus. Tātad mums ir nepieciešama informācija par to, jānosaka, kur tas ir, un tādā veidā mēs varam darboties pret terorismu darbībām. Pirmā pret naudas atmazgāšanas direktīvu. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs aicinām dalību valsts transponēt to pirms termiņa, kurš ir 17. gads. Ieteiksim arī grozījumus par pieciem jautājumiem jau šī gada pavasarī labāku pārskatību runājot par iepriekš nomaksātajām kartēm, arī pārbaudes ar trešajām valstīs, kur ir augsts risks terorismu finansēšanai, virtuālās valūtas platformas ir un to izmantotāji ir jāizsaka un tiem jābūt zināmiem, naudas kontiem ir jābūt centrāli reģistrētiem un finansu izpētes vienībām Eiropas Savienībā, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, ir jābūt labākai pieeja informācijai Papildus tam mēs tālāk meklēsim dažādus veidus, kā izsekot naudas plūsmām un mēģināsim iesaldēt viņu finansējumu. Lai izvairītos no terorismu finansēšanas, ir nepieciešams sankcijas, tāpēc mēs liksim priekšā dažādas nokums par to, kā vērsties pret naudas atmaksāšanu un harmonizēsim mūsu sankciju režīmu. Otrais, otrā prioritāte tā tad naudas līdzekļu avoti. Izstrādāsim nepieciešamos pasākumus muitas iestādēm un sadarbībai, lai visu, kas saistīts ar terorismu finansēšanu, varētu aizturēt. Un arī kultūru, preču neatļautu tirdzniecību tiks liekta. Sadarbība ar trešajām valstīm ir jāstiprina, kopumā darbības plāns ir sabalansēts un izvairās no dažādiem šķēršļiem, kas varētu traucēt parastai finansu līdzekļu apritei. Tas ir labs pamats tālākai virzībai Holandes prezidentūras laikā, un par to mēs runāsim arī Ekofin padomē. Otrais jautājums par Schengenu Pagājušajā gadā, koledž, pagājušajā nedēļā koledža runāja par Grieķiju, tas tika pozitīvi novērtēts Schengens nodaļā. Un pat labam mēs esam pieņēmuši ziņojumu par Grieķiju un par padomus rekomendācijām Grieķijas situācijas uzlabošanai. Rekomendācijas stiprina nepieciešamo darbinieku skaitu, kas nodarbojas ar reģistrāciju, arī pirkstu nospiedumu noņemšanas iereču palielināšanu, Schengen, Interpol un nacionālo datubāžu izmantošanu. Grieķija tiek aicināta izveidot uh, jūras robežas nopietnu uzraudzību, sevišķi runājot par robežu ar Grieķiju, šeit ar Turciju. Šeit ir nepieciešami gan patruļas, gan uh, helikopteru, gan laivu izmantošana. Sevišķi domājot par to, ka šie cilvēki pārceļās ar mazām laivām no Turcijas. Mums ir nepieciešams arī reģistrācijas process. Tiek prasīts arī readmisijas, atgriešanas procesa organizēšana, kam nav nepieciešama starptautiska organizācija. Šīs rekomendācijas tagad būs jāpieņem padomē, gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmais, mēs runājam par esošo iespēju izmantošanu Schengens kodu ietvaros, lai mūsu robežas funkcionētu nepieciešamā veidā, un mēs meklējam arī dažādas problēmas, piemēram, Grieķijas gadījumā, ar kurās būtu jārisina. Grieķija jau cenšas tikt galā ar šīm problēmām, komisija un citas dalību valsts atbalsta Grieķiju šajā darbā. Tā ir mūsu kolektīvā atbildība. Koledž arī runāja par Portugāles budžeta plānu. Pagājušajā nedēļā nosūtījām vēstuli, prasot papildu informāciju. Ir bijusi ļoti intensīva informācijas apmaiņa ar portugāļu iestādēm, taču nepieciešamais progress vēl nav noticis un darbs acīm redzot turpināsies nākošo nedēļu, nākošo dienu laikā. Paldies! Paldies! Kā daži jautājumi varētu būt par šiem jautājumiem? Runājot par Portugāli, gribētu jums prasīt, kādas tad ir lielās atšķirības, par kurām komisija runā? Un kā Portugāles valdība varētu rēģēt uz šī plāna noraidīšanu? Jāsaka, pat laban, mēs runājam ar Portugāles varas iestādēm Viņi ir izstrādājuši dažus priekšlikumus, lai Portugāli pietuvinātu stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumiem un izvairītos no nopietniem pārkāpumiem, taču ir nepieciešama papildus piepūle, un tā kā mēs joprojām turpinam šīs sarunas, es nevaru iedziļināties detaļās. Kopumā ir nepieciešams papildus pasākumu veikšana, lai Portugāla nopietni nepārkāptu esošo sistēmu. Otrais jautājums. Paldies par Portugāli. Kāds tad ir termiņš? Līdz kuram uh, varēs pārliecināties, vai Portugāla ir panākusi pietiekami lielu progresu, lai ši, atbilst šim līgumam. Un otrs jautājums. Pateo Renzi, Itālijas premjerministrs, apsūdzēja Eiropas komisiju par birokrātisku perversiju attiecībā uz attieksmi pret migrantiem. Vai jūs varat kaut kā komentēt šos izteikumus? Atbild par pirmo jautājumu par termiņu. Pirmais termiņš ir šo piekdienu. Eiropas komisija tad arī identificēs, vai um, Portugāla ir um, pārkāpuši šo te izaugsmas un stabilitātes paktu. Uh, Mēs eh, sadarbojamies ar Portugāles varas iestādēm, lai raudzītos, ka tas tā nenotiks, un eh, tādā gadījumā komisijai būs vēl vairākas, eh, vēl pāris nedēļas, lai noformulētu savu viedokli par budžeta projektu plānu. Kas attiec uz Itāliju, es šo retoriku nekomentēšu, kas attiec uz Itālijas budžetu, tad visu, ko mums vajadzēja pateikt, mēs esam pateikuši savā atzinumā par Itālijas budžeta plānu. Un eh, mēs, protams, atgriezīsimies pie šī budžeta izvērtēšanas procedūras pavasarī. Un tad, lai pārliecinātos, vai ir eh, šite, jāatbalsta šī te papildus fleksibilitāte. Nākamais jautājums atgriežoties pie Portugāles komisāra kungs. Ko jūs eh, sakat tiem Lisabonas iedzīvotājiem, kas saka, ka šī problēma ar Portugāli ir galvenokārt politiska un ka jūs cenšaties eh, parādīt Portugāli kā piemēru tādām valstīm kā Spānija. Un otrkārt, par kādiem papildu pasākumiem jūs runājat? Atbilde. Vēlreiz. Mēs šobrīd nevaram apspriest detaļas par šiem pasākumiem, tādēļ, ka diskusijas ar Portugāles iestādēm joprojām turpinās Tad, kad šīs diskusijas būs pabeigtas, tad varēsim nākt klajā ar secinājumiem. Pamatā mēs runājam par papildus fiskālajiem pasākumiem, lai eh, Portugāles eh, budžeta plānu pietuvinātu padomas rekomendācijām, lai raudzītos, ka tiek nodrošināts 0,6% no IKP struktūrālajiem uzlabojumiem šogad. Un kāds bija otrs jautājums? Attiecībā uz politisko pusi. Es varu jums skaidri un gaiši teikt, ka komisija darbojas objektīvā, objektīvi un piemēro tos noteikums, kāda ir izklāstīta stabilitātes un izaugsmas paktā. Labi, mums ir laiks vēl vienam pēdējam jautājumam, Gizelda, lūdzu. Paldies! Es esmu no Spānijas. Šodien sociālistu grupas uh, vadītājs uh, uh, apliecināja, ka ir gatavs veidot Spānijā valdību. Es gribu jautāt, vai komis komisijai tās ir rada problēmas, ka būs jāved sarunas par budžetu ar kreisu valdību un ir uh, valsta, valda tāds uzskats, ka labējai valdībai būtu vieglāk panākt vienošanos ar jūsu institūciju, vai tas atbilst patiesībai. Un uh, Spānijas presē ir arī publicēta uh, informācija par jūsu izteikumiem uh, pirms jūs stājāties presē, un vai jūs varat kliedēt uh, šīs bāžas vai apstiprināt to, kas presē ir rakstīts? Uh, ok, so uh, as regards. Labi. Kas attiec uz Spānijas valdības veidošanu, komisija ir vairāk kārt jau paziņojusi, ka mēs neiesaistīsimies partiju politikā dalību valstīs un ka mēs sadarbosimies ar demokrātisku ievēlētām vai ieceltām dalību valstu amatpersonām. Paldies! Vēl divi pavisam īsi paziņojumi. Kolēģijas lēmumu materiāli par kolēģijas lēmiem šeit ir pieejami. Uh, un pulkstens 4.30 būs preskonference ar vicepriekšsēdētāju vice, pre, vice, vice